Hello everyone! Labdien visiem klātesošajiem! Vēlos aicināt jums ieņemt savas sēdvietas, lai mēs varētu sākt otro paneli. Šīs paneļa diskusijas mēs jau esam ļoti nokavējušies, un kādā mirklī mūs apmeklēs arī priekšsēdētā Jānīkungs, kas uh, mūs uzrunās, kā tas ir paredzēts darba kārtībā, bez 15 minūtēm 5. Līdz tam mans vārds ir Dina Valēna, esmu vides Sabiedrības veselības pārtiks drošuma komitejas priekšsēdētāja Eiropas parlamentā. Šo dienu vadīšu šo paneli. Mums vidū ir arī pārstāvi no komisijas, no parlamenta, dažādi eksperti, un šī paneļa nosaukums ir virzienā uz veselīgiem, tīriem okeāniem un jūrām. Uh, Mēs uzklausīsim ievadrunas no manis, no Eiropas komisijas ģenerāldirektorāta kunga, kas ir atbildīgs par pētniecību un inovācijām, Žanērika Pakē, kā arī uzklausīsim Joannu Dreiku, viceģenerāls, ģenerāldirektoru vides ģenerāldirektorātā. Tad es došu vārdu, kā jau minēju, mūsu parlamenta kolēģiem, kur ir spēlējuši nozīmīgu lomu šogad, lai saglabātu būtisku Eiropas uh, Savienības lomu ilgspējīgas attīstības jomā. Un tad uzklausīsim arī, protams, uh, attiecīgos runātājus no dažādajām jomām. Diemžēl mums nebūs vairs daudz laika debatēm. Sākumā ievadvārdos uh, vēlos minēt to, ka mēs visi zinām to, ka okeāni aizņem 70 7% no visas planētas un jūras teritorijas klāja vairāk kā 50% no Eiropas Savienības teritorijas. Mēs zinām, ka šie ūdeņi nodrošina mums resursus, medikamentus, pārtiku, taču tā ir tikai puse no stāstas, jo ūdeņi regulē mūsu klimatu, nodrošina mums skābekli, kā arī akumulē ievērojamu CO2 emisiju daudzumu. Turklāt okeāna sniegtie pakalpojumi mums ir ārkārtīgi būtiski, lai cilvēks varētu izdzīvot. Cilvēka rīcība rada ļoti spēcīgu negatīvo ietekmu uz okeāna ekosistēmām, radot klimata pārmaiņas, skābinot vidi, pārzvejojot, piesārņojot jūru, izjaucot dzīvotnes, kā arī ieviešot invazīvas sugas. Uh, Eiropas Savienības līmenī visus šos jautājumus uh, regulē dažādi tiesību akti, vadlīnijas, un kā vides komiteja mēs vienmēr esam rīkojušies, lai veicinātu attiecīgo priekšlikumu ambiciozo, ambicio, ambīciju līmeni. Uh, Mēs piedāvājam konkrētus priešlikumus no parlamenta puses, lai uzlabotu okeānu statusu, taču tiesība aktu spēkā stāšanās ir tikai pirmais būtiskais solis. Runājot par vispārīgo politiku, Eiropas Savienība ar savu jūras stratēģiju ietvar direktīvu ir nu, pirms 11 gadiem noteikuši galveno mērķi nodrošināt labu vides statusu uh, visiem Eiropas Savienības jūras ūdeņiem līdz 2020. gadam. ANO līmenī ilgspējas attīstības mērķis numur 14, kas attiecas ilgspējīgu attīstību, ir iekļauts 2030. gada darba kārtībā, lai sasniegtu šo ilgspējīgās attīstības mērķi. Lai sasniegtu šos mērķus, laiks mūsu rīcībā ir ārkārtīgi ierobežots. Pagājušo gadu komisijas ziņojums, veicot izvērtējumu par dalību valstu programmām, šīs strateģiskās uh, ietvaru direktīvas ietveros secināja, ka dalību valsts ir veikuši ievērojams pūliņus, lai izstrādātu savu pasākumu programmas. Par spīti tam uh, izvērtējums liecina, ka ne viss uh, radītais spiediens šajā vidē tiek attiecīgi atspoguļots šajos pieņemtajos pasākumos dalībvalstu līmenī. Šīs programmas pašas ir pietiekami ambiciozas, panāk labu uh, vides uh, status līdz 2020. gadam, reģionālajā un plašākā līmenī. Eiropas vides aģentūra lēš, ka 2017. gadā Eiropas eh, jūrā situācija ir tāda, ka tikuši īstenots vairākas politikas, taču par spīti tam, ka šeit ir novērami pozitīvi rezultāti, spiediens uz jūras vidi joprojām pieaug. 2015. gada vidustermiņa pārskats eh, biodaudzveidības stratēģijai liecināja, ka ir panākts progress, taču vēl joprojām nepieciešama milzīga pūliņa. Dažās jomās Eiropas Savienībā ir novērojama skaidra ieguldījuma, lai panāktu uz ilgspējas attīstības mērķi 14 panākšanu. Piemēram, tiek izveidotas eh, aizsarg teritorijas Eiropas jūrās. Taču jūras piesārņojuma satraucošais aspekts tika jau ņemts vērā kopš 1995. gadā. Taču ir tādas aplēses, kas liecina, ka 2015. gadā mums jūrās un okeānos būs vairāk plasmas atkritumu nekā zivju. Un, lai pret to cīnītos, Eiropas Savienība piedāvā dažādus instrumentus, tostarp regulu par uh, atkritumu apsaimniekošanu, par kuģu radītajiem atkritumiem, par atkritumu uzņemšanas iekārtām ostās. Uh, parlaments, jo īpaši manas vadītā komiteja ir spēcīgi apņēmusies strādāt pie šie jautājuma, un pēc tam, kad mēs esam snieguši ieguldījumu atkrituma apsainošanas pakotnes eh, pieņemšanu 2018. gadā, kas paredz uh, daudz augstākus mērķus attiecībā uz uh, vienreizējās lietošanas plasmasas atkrituma direktīvas pieņemšanu, kas tika pieņemta pagājušā gada decembrī. Mēs dodamies vēl tālāk un nosakam striktākus noteikumus plasmasas produktiem un iesaiņojam, kas atrodas uh, topa desmitniekā starp izskalotajiem atkritumiem Eiropas piekrastē. Pastāv dažādas in iniciatīvas, kā aizstāt šādus plasmasas produktus, kā samazināt cita veida plasmasas atkritumus, kuriem vēl joprojām nav pieejamas alternatīvas. Ir ļoti skaidri redzams, ka okeānus ir daudz labāk jāaizsargā un jāaizsargā apsaimnieko, un to var panākt tikai ar spēcīgu savstarp, starptautisko sadarbību. Mēs atbalstam, ka starptautiski saistošu instrumentu, kā jūras biodaudzveidības ilgspēt, ilgspējīgas izmantošanas nosacījumi UNCLAS ietvaros ir ārkārtīgi nozīmīgi. Samazinot cilvēku ietekmi okeānos, tā ir apņemšanās, kas ir jāizteno visos līmeņos, sākot ar ANO līdz pat individuālajiem lietotājiem. Un ar šiem pāris ievadu vārdiem es tagad ar prieku došu vārdu Žana Ērika Pakē kungam, kurš ir Eiropas komisijas pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Lūdzu, Pakē kungs, 5 minūtes. Thank you very much. Uh, paldies, Gezine Maisterei, paldies arī jums par uh, iespēju stāties šajā paneļdiskusijā. diskusijā Un tagad es gribētu teikt dažus vārdus, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā ar pētījumiem okeāna ziņā un arī kā mēs gatavojam jauno ietvaru programmu Eiropai. Ir jānorāda, un tas izskanēja jau iepriekšējā sesijā, un to arī mēs uh, uzklausīsim no Valjānas kundzes šajā paneļa diskusijā par to, kā okeāni mainās visos aspektos. Viņi ietekmē mūsu laikapstākļus. Um, arī šeit lietas mainās, ekstremālie laika apstākļi ir kļuvuši par normu, vietās, kur viesuļvētras nebija vērtojams tādas notiek, viens no tādiem piemēriem ir Mozambika. Tālāk par skābekli un okeāniem runājot. Okeāni veido gaisu, kuru mēs selpojam. Arī šeit stāvoklis mainās. Okeāni diktē to pārtiku, ko mēs ēdam. Arī šeit stāvoklis mainās. Okeāni ir mūsu lielākais karbona uztvērējs, bet sekas ir tādas, ka okeāni acidifējas. Tā mainās okeāna līmenis, mēs redzam, ka mūsu um, pasākumi ir nepietiekami, lai to ierobežotu, un jau 2016. gadā vidējs jūras līmenis bija par 20 cm augstāks nekā gadsimt iepriekš, un mēs sagaidām, ka gadsimt beigās tas pacelsies vēl par 60 cm un okeāni šodien, kas ir bioloģiskās daudzveidības vislielākais avots mūsu planētas genoms, bet arī tas mainās, un iepriekšējā paneļa diskusijā jau mēs par to varējām dzirdēt. Tāpat okeāni ir jaunā robeža inovācijām, ir um, zilā bioekonomika, kura parādās uh, Eh, okeānis kā jauns eh, proteīna avots, akvakultūras, biobalstītu produktu avots, un tas veicina aprits ekonomiku. Bet, ja tik tiešām okeāni tik pamatīgi mainās un ir tik nozīmīgi mums, vai mēs pietiekami zinām un izprotam par okeāniem un jūrām? Un arī šajā gadījumā diskusijā skaidri norādīts, ka tā tas nav. Un līdz 30. gadam tā būs desmit gadi, kad cilvēcei būs pēdējā iespēja beidzot izprast okeānu vajadzības. Paradoxāli ir tas, ka mēs e, zinām Saules sistēmu un kosmosu daudz labāk nekā mēs pārzinām mūsu okeānus. Mm, okeāniem ir vēl nepieciešama kartēšana, tam ir Tas notiek eh, starptautiskā līmenī, bet ir vajadzīgs arī Eiropas programmas šajā sakarā. Un tā būtu strateģiska sadaļa, paredzot kā vienu no prioritāriem klasteriem okeānu un nevis eh, izolēt, izolēt no citiem projektiem. Karls Moedas eh, uzstājoties jau pieminēja Eiropas institūciju ambīcijas iesaistīties pētnieciskajās misijās. Viena no tām būs eh, veltīta tīrām jūrām un okeāniem, un šīs misijas var mainīt stāvokli, jo eh, tādā veidā mūsu pilsoņi labāk varēs redzēt Eiropas debats par okeānu nākotni un Eiropu aizstāvam to kā Eiropa un interesētās puses vēlas šos izaicinājumus risināt. Līdz ar to šis uzdevums būs ļoti specifisks un ar specifiskiem termiņiem, lai e, panāktu to, ka misijai tiek sakots viss cauri. E, eh, misija nozīmē izveidot zinātnisku un pētniecisku darbu kārtību tādu, kurai būtu jāpieno resursi viscaur Eiropā, nacionālajās programmās, eh, valsts un publiskajās pētnieciskajās kapacitātēs. Tāpat arī mums ir nepieciešams tas, lai visi spēlētāji būtu daļa no šīs darba kārtības. Bet mums ir jāpanāk vēl vairāk tajā eh, jomā, kur mēs šo pētniecisko darbu saistīsim ar okeānu politiku, jo ar pētniecisko darbiem mēs nemainīsim stāvokli uz vietas, bet uh, valstu politikas, kas ir balstītas uz zināšanām un risinājumiem, kas ir panākti pētnieciskajās programmās, un tādā veidā mēs varēsim uh, E, šos aspektus saistīt ar publisko politiku darba kārtību un tādā veidā panākt izmaiņas. Mēs turpināsim diskutēt par okeāniem, gatavojot apārstu Eiropai, un arī Karlos jau sacīja, un mēs visi ceram, ka mēs pie pirmajiem secinājumiem nonākam jau tuvākajās stundās, kas dos iespēju iet interesētajām pusēm uh, sanākt kopā, lai diskutētu par prioritātēm apvārstiem Eiropai jau nākošā gada laikā, lai tad, kad 21. gada laikā šī programma tiek eh, parādās, mēs jau zinām, kādas ir prioritātes. Eiropa ir jūras kontinents, mums ir visgarākā eh, eh, piekrastes līnija, um, mums būs piekrastes garums ir Eh, divreiz, eh, trīs reizes eh, vairāk nekā Krievijai, divreiz, divas reizes vairāk nekā Savienotajām valstīm, un mums ir jādomā par ambiciozākām eh, publiskām politikām šajā sakarā. Paldies! Okay, okay, understood. Um, okay, thank you very much. Jā, liels paldies Pakai kungam, un tagad es ar prieku došu vārdu uh, Drāgas kundzei. Paldies, Valjānas kundze, par iespēju uzstāties mūsu planēta. Vai lielāko daļu tās teritorijas sadz eh, jūras un okeāni, un eh, tas ir būtisks eh, faktors dzīvībai. Un to jau teica daudzi no iepriekšējiem runātājiem. Un šis Eriks, kurš tikko runāja. Un uh, Tādēļ ir eh, jāraugās, ko mēs kā Eiropas Savienība iegūdām, un mums tiešām vajadzētu saprast, eh, kādā situācijā mēs esam un kur mums vairāk ir jāiegūda. Un eh, lielākā daļa, kas šeit jāskatās, ir daudzas no cilvēku aktivitātēm rada šīs aktivitātes, un nu, nu, tad ir arī resursi, no kuriem mēs esam atkarīgi. Un cilvēku aktivitāte, kā piemēram zvejniecība, lauksaimniecība, uh, Tas atstāja lielu iespēju uz eh, jūru dzīvi un, eh, protams, tas atstāja arī uz mūsu okeāna funkcionēšanu lielu iespēju un tas eh, sniedz iespēju atstāt ietekmi uz to, kā vispār planēta darbojas. Un tādēļ mums ir ļoti tāds ambiciozs ietvers, tam ir jābūt tādam vispārīgam, aizsargājošam un realizējamam. Un uh, vides zivsēmniecības un citi noteikumi, tā skaitā arī starptautiskie nolīgumi ir jāpieno vienā strateģiskajā pieejā, lai aizsargātu jūras vidi. Noteikti visi vēl nav perfekti, bet pateicoties eh, šīm stratēģijām, dalībvalstis, kas progresīvi sniedz eh, ieguldījumu un eh, lai sasniegtu mērķus un lai panātu lielāko ambiciozitāti, lai aizsargātu uh, jūras vidi rīkos ļoti labi. Un, piemēram, um, lai sasniegtu labu vidas situāciju, tas nozīmē skaidru, veselīgu un produktīvu uh, pieeju raugoties uz uh, programmām 2020. Tādēļ jāraugās, kas notiek katrā dalību valstī. Bet tomēr jādara daudz vairāk, jo pašreiz vēl nav sasniegts uh, labs vidas stāvoklis nekur līdz pat šodienai. Tas ņem vērā arī pašreizējo globālo skatu uz okeāniem un uh, arī tos aspektus, kas vies bažas. Komisija ir uh, norādījusi uz šiem aspektiem dažādos ziņojumos, bet tāpat ir arī atkarīgs no citiem faktoriem, un citi faktori, piemēram, ir tiek prasīts daudz vairāk no Eiropas Savienības vadības, no mums, lai sasniegtu rezultātus un ietekmi uz vietas. Šeit, eh, piemēram, kā piemērs ir eh, plasmasas izmantošana vienreizēji. Tas ir jārisina šis jautājums. Tāpat arī ir jāņem vērā citi jautājumi. Reģionālā sadarbība ir izšķirošs elements, protams, mūsu uh, ietekme uz jūrām un okeāniem, kā piemēram piesārņojums, sugu daudzveidība, jo šie jautājumi nepazīst robežas. Mēs eh, raugāmies, kā ietekmējam jūras vidi ar mūsu aktivitātēm, dzīves vidi, bet mums ir jāaizsargā ekosistēmas, sugas, mums ir jāatjauno arī zivju krājumi, lai atbalstītu sugu daudzveidību un palielinātu mūsu uh, dabas kapitālu un ir eh, jāizvēlas arī aizsargātie, eh, jānosaka aizsargātie reģioni. Pateicoties Eiropas noteikumiem un aizsargāšanai, mums ir apmēram 11% no jūrām, kas ir eh, sarežģināmā ir aizsargātie reģioni, visā pasaulē tāda ir 7%, bet mums tomēr ir spēcīgi jārīkojas, lai to visu pārvaldītu. Uh, lai veiktu saglabāšanas pasākums, pārvaldības plānus, lai mēs varētu gan ekoloģiski, gan sociāli un ekonomiski gūt no tā visa labus rezultātus. Jūras uh, atkritumi ir viens no skaidriem piemēriem, kas parāda, kā ko nodara vidē kādu kaitējumu šī neekonomiskā rīcība, neekoloģiskā rīcība. Mūsu noteikumi un politika, lai aizsargātu jūras un piekrastes vidi, uh, kā pārvaldīt atkritumu saimniecību. Tas jau parāda, ka ir jārada tāda, tāda stabila pamata, lai cīnītos pret plasmas atkritumiem, citiem atkritumiem, bet tomēr vairāk ir jādara. Stratēģija eh, plasmasai arī attiecībā pret jūras atkritumiem, tās ir nākamās iniciatīvas, kā uzlabot eh, ekonomiku, kvalitāti plasmas pārstādāšanai. Šeit ir vajadzīgi dzin, zinuļi un inovācija. Šeit jārunā par likumdošanu un uh, ir vajadzīga tāda visaptveroša pieeja, kā risināt visus mikroplastikas jautājumus, kā uzlabot noteikumus un kā ostu darbību uzlabot. Bet vai mēs darām pietiekam daudz? Kolēģi jau atsauca šo jautājumu. Ir arī zināšana trūkums, kas ir uh, jānovērš, un arī attiecībā uz uh, zvejniecību jūras atveseļošanos, bet tāpat ir, kas ir arī inovācija avoti, Mums jārunā arī par akvūtūras izaugsmu, kā to visu var panākt labāk. Un nos, noslēgumā secinājumos, protams, ka ir ļoti iedrošinoši apzināties, ka tik daudz, kas tiek darīts jūrām un okeānē, bet mums tomēr vajadzētu atzīt arī, ka daudz vairāk var tikt izdarīts. Mēs kopā varam palielināt apziņu par iespējām un par apdraudējumu. Uh, bet mums vajadzētu arī kopā raudzīties to, kā aizsargāt okeānus, kā rīkoties kopā, lai aizsargātu tos, lai sasniegtu rezultātus kopā un noslēgumā, lai varētu darboties kopā, jo šis jautājums to tiešām ir pelnījis. Paldies! Thank you. Paldies! Un tagad ar prieku paziņošu, ka Tajānie kungs runās šajā plenārsēdē. Buon pomeriggio a tutti. Esiet sveicināti visi. Sveicām jūs Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē. Es vēlētos pateikties tagad Gezīnē Meisnerī, kas ir eh, parlamenta īpašā eh, delegāte jūrlietu jomā. Viņa ir galvenokārt atbildīga par šo pasākumu. Tāpat sveicu mūsu vidu komisāru Velu, es sveicu mūsu vidu Adrienu Valēnu, kas ir NV komitejas priekšsēdētāju, Alēru Kadetu, Zivsēmniecības komitejas priekšsēdētāju un Hansu Olafu Henkelu no ITRE komitejas. Tāpat ar lielu prieku uzņemu sēžu zālē vairāk nekā tūkstoša pārstāvju, likumdevēju, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju. Sasaukumu sākumā mēs organizējām uh, Eh, augsta, lī, vairākas augsta līmeņa sanāksmes parlamentā, kas uh, notiks sadarbībā ar mūsu pilsoņiem, pilsonisko sabiedrību strādājošajiem un pētniecības centriem, kuri visi skatīja ļoti būtisks jautājums eh, Eiropai un tādas pilsoņiem. Šodien mēs pievērsam, pievēršam uzmanību ļoti būtiskam jautājumam, kas ir mūsu okeānu nākotne. Mēs vēlamies virzīties uz priekšu un arī pateicoties augstās pārstāvs pūliņiem kura uzstāja, lai šī sanāksme, šis pasākums notiek vēl šajā sasaukumā. Mēs, pateicoties viņai, šo pasākumu organizējam, un tādā veidā mēs esam pirmajās līnijās domājot par mūsu planētas nākotni. Tāpat norāda, ka mūsu valdošajiem, mūsu valdībām ir jādomā par šiem jautājumiem. Eiropas Savienība ir jābūt par uh, Eh, paraugu pasaules līmenī. Mēs vēlamies eh, apvienot sociālās atbildības, attīstības, attīstības iespējas, un pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām svarīgu rezolūciju klimata jautājumos, kas atspoguļo eh, komisijas paziņojumu tīra planēta visiem. Mēs vēlamies veidot labklājības ekonomiku, kas būtu moderna, konkurētspējīga un Eh, klimatziņā neitrāli. Mēs atbalstām dekarbonizāciju, lai līdz 2050. gadam panāktu nulles līmeņa e, emisijas. Saskaņā ar Eiropas vidas aģentūru no 2010. līdz 2016. gadam Eiropas Savienības vidēja zaudējumi meteoroloģisko un klimatisko apstākļu dēļ sasniedz 12,8 miljārdus eiro. Un, ja eh, nekādi soļi netiks sperti, ja emisiju līmenis paliek augsts, tāds zaudējumi Eiropas Savienības līmenī varētu sasniegt tūkstošu miljārdus līdz 2100. gadam. Tāpat aģentūra uzskata, ka līdz 2030. gadam puse Eiropas iedzīvotāju varētu nonākt uh, ūdens trūkuma riskā. Tāpēc uh, Mums ir jāiestrādā visās Eiropas Savienības politikās lielie ekoloģiskie dosie, tā skaitā arī komerciālajās politikās. Viss tirdzniecības līgumi, kas tiek parakstīti Eiropas Savienības vārdā, ir um, e, jāpieskaņo Parīzes nolīgumiem, lai varētu uzlabot globālās e, darbības e, klimata pārmaiņu jomā, kā arī, lai nodrošinātu mūsu uzņēmējiem e, paritātes nosacījumus. Tāpat mēs arī investējam tīrajās tehnoloģijās, energoefektivitātē, un tas viss palīdzēs stiprināt izaugsmi un stimulēs mūsu konkurētspēju un arī palīdzēs veidot e, miljoniem jaunu darba vietu. Mēs nevaram turpināt izmanto, eksploatēt okeānus un vienlaicīgi tos piesārņot. Mūsu pienākums ir sekot okeānu pasargāšanai, tā ir daļa no tūkstošgadu smērķiem. Tā, konferencē par okeāniem, kas notika 17. gada jūnijā, mums izdevās definēt 19 ambioz, ambiciozas apņemšanās samazināt at, jūrā izvestu atkritumu apjomu, nodrošināt uh, ūdeņu monitoringu. Tāpat arī mēs pieņēmām saistošus tekstus par bioloģisko daudzveidību un attiecībā uz nelegālo zvēju. Šobrīd vairāk nekā tu 150 miljonu pla tonu plastmasas atrodas okeānos. Katru gadu Eh, jūrās nonāk papildus 8 miljonu tonu. Un ja mēs tādā veidā turpināsim, tad līdz 2050. Eh, gadam jūrā būs vairāk plastmasu nekā zīviņu. Tas nozīmē ekoloģisku un ekonomisku katastrofu, jo tas nodarītu lielu ka, eh, kaitējumu gan turismam, gan uh, Eh, zvejniecībai. 70% no visiem jūrā atrastiem priekšmetiem ir vienreizējs lietošams priekšmeti. Tāpēc Eiropas parlaments apstiprināja direktīvu, kas aizliedz vienreizēji eh, izmantojamo plastmasu izmant eh, aizliegumu pēc 2021. gada. Pārstrādāt vienu miljonu tonu plastmas nozīmē E, izņemt vienu miljonu auto no mūsu ceļiem. Pēdējā Strasbūras plenārsēdē mēs apstiprinājām direktīvu, kas e, mums neliek uzskatīt e, izkraujošo zvejnieku ostā automātiski par piesārņotāju. Tādā veidā šis pasākums varētu mudināt kuģus izkraut savus atkritumus ostā un arī garantēt to, ka ostas nodrošina nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu šos kuģus apkalpot. Es ceru, ka šī direktīva tiks īstenota dzīvē maksimāli drīzā laikā. Zilā ekonomika ir par. Uh, pārstāvēt ar 5,4 miljoniem strādājošo un kurās kopapjoms ir 500 miljārdu eiro gadā. Šobrīd 75% Eiropas Savienības ārējās tirzniecības un 37% tirzniecības iekš, e, Eiropas Savienības iekšēne izmanto jūras ceļus. Ir jādomā par efektīvākiem pārvadājumu veidiem pa ūdeni. Arī to paredz jaunais budžets Eiropas Savienībai no 21. līdz 27. gadam. Mums ir nepieciešams tīras jūras, tīras ostas. Un savukārt par eh, zivsaimniecību runājot, eh, tā nodrošina Eiropas patērotājiem 6,4 miljonu tonu zivju gadā un nodarbina 350 eh, tūkstoši eiropiešu. Mums ir jāturpina atbalstīt eh, zivsaimniecības nozari un tā ir jārīkojas, ja mēs vēlamies būt pirmajā vietā ilgtspējīgas zvejas ziņā. Tāpēc mēs strādājam pie um, datu uzkrāšanas šajā ziņā un ārējās flotas izveidošanas noslēgumā mēs varam konstatēt, ka daudzi Eiropas atklājumi ir bijuši izšķirīgi planētas saglabāšanai. Gan mūsu lēmumu samazināt izmešus, gan atteikties no vienreiz izmantojamām plastmasām. Ar Kopernika programmu mūsu rīcībā šobrīd ir pamatdati, lai mēs labāk varētu izprast mūsu planētu un pārvaldīt ilgtspējīgā veidā vīdi. Arī kosmospolitika Eh, darbojas vides aizsardzības interesēs un mūsu dabiskā, eh, mūsu vides saglabāšanā. Kopernika eh, pakalpojumi, sniegtie pakalpojumi ir ļoti nozīmīgi mūsu pilsētvidas attīstībai, ilgspējīgai attīstībai, transportūrismu attīstībai. Tāpēc mums ir jāpieliek vairāk pūliņu un investīciju pētnieciskajā ziņā. Protams, arī finansējuma palielinājums apārsnim 20 ap, apārsnim Eiropu ir paredzēts un mums ir jārīkojas vēl ambiciozāk. Mēs uh, esam pieprasījuši pirmkārt to, lai finansējums jaunai programmai sasniegtu 120 miljārdus eiro, un mēs pieprasām, lai vismaz 30% no visām akcijām, kas ir paredzētas nākamajā Eiropas Savienības budžetā, tiktu veltīts ilgtspējīgai attīstībai, lai labāk varētu risināt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskarāmies. Es uzstāju vēlreiz, ka arī dalību valstīm ir jāizteno savu lomu, un tās nevarēs turpināt slēpties aiz Eiropas. Dalību valstīm ir pilnībā jāizpilda savu pienākumu. Vides aizsardzība, pētnieciskais darbs, rūpniecība ir cieši saistītie sadarbības starp universitātiem, pētniecības centriem, asociācijām un uzņēmumiem ir ļoti būtiski eh, dabas aizsardzībai, konkurētspējīgai ekonomikai. Mēs vēlamies tādu Eiropu, kas ir tuvāk okeāniem, okeāniem. Mēs vēlamies turpināt iet pa šo ceļu eh, un arī runājot par ekoloģisko diplomāciju Atcerēsimies COP24 Katovice, kas notika decembrī ar saviem konkrētajiem pasākumiem. Mums ir jāstrādā visiem kopā un jāzvar visiem kopā. Es vēlos pateikties jums visiem un parlamenta eh, vārdā pateikties jums visiem, jo jūs atrodaties pirmajās līnijās šajā darbā. Un manā personiskā apņemšanās un iesaistīšanās un kolēģu Eiropas eh, parlamenta deputāta apņemšanās ir būt kopā ar jums un jūs atbalstīt. Paldies! <laughs> Okay, then. Jā, labi, tad liels paldies. Tagad mēs varēsim turpināt otro paneli, un uh, mums ir tas prieks no bija uzklausīt uh, Eiropas komisijas pārstāvi Drēgas kundze, un nākamajai runātāji būs Eiropas parlamenta deputāti, kas ir iesaistīti šajā jautājumā Marks Demesmākar kungs. Bet lūdzu, nerunājiet tikko par trim minūtēm. Konferences organizētāji lūdzu jūs runāt neilgāk par trim minūtēm. Tagad jums vārds Demis Makar kungs. Jā, darīšu, ko varēšu. Jā, Labi pēcpusdienu visiem. Eh, es esmu deputāts ECR grupā, mans vārds ir Maks Demismakers, un gribētu mm, dalīties jūs dažās pārdomās par to, par iepriekšējo sasaukumu, kurā es aktīvi strādāju jautājumos par eh, aprits ekonomiku, ieskaitot jaunos likumdošanas projektus par vienreizējas lietošanas eh, plasmas izstrādēm. Daudz, kas jau tika teikts par šo plasmasa, ir svarīgs un vērtīgs materiāls. Uh, kam ir nozīmīga vieta mūsu sabiedrībā, un tas ir veids, kādā veidā mēs eh, izmantojam un ražojam plasmasu. Eh, tas pagaidām ir nav ilgspējīgi. Un eh, arī plasmasas vākšana, pārstrādāšanā šis līmenis paliek ļoti zems. Tikai 5% no izmantojamās plasmasas materiāliem paliek mūsu ekonomikā. Tas nozīmē, ka 95% no uh, vienkārši tiek izmesti ārā, un galvenie izaicinājumi, lai pārvaldītu šo plasmasas pārstrādi tādā atbildīgā veidā, ilgspējīgā veidā, visā vērtību ķēbē, ķēdē. Plasmas stratēģija vajadzētu radīt jaunus dzinojus, gan arī ekonomikas modeļiem, gan patēriņa modeļos, un uh, vajadzētu rast risinājumus un uh, pieņemt kopīgas saistības, kurā būtu iesaistīts visas puses. Nākamajā uh, plenārsēdē Strasbūrā nākamnedēļ mums būs iespēja ne tikai runāt, runāšanas dēļ, bet tiešām arī uh, strādāt pie šī jautājuma. Mēs balsosim par rezultātu trialoga vienošanās par vienreizēs lietošanas plasmasu, ko parlaments un padomi e, panāca decembrī. Un, e, Tās bija sarunas, kas bija izvēlē naktī, un es domāju, komisārs Vēle to nekad neaizmirsīs vēlu. Un e, šis likumdošanas projekts nav tikai izšķiroši mūsu pārējā uz aprits ekonomiku, bet tāpat arī svarīgs solis priekšā, lai atkritumus uh, nepieļautu to nokļūšanu mūsu jūrās un okeānos, un mums, kā Eiropas Savienībā, jābūt vadošiem. Tātad plasmasas izmešana ir tāda ļoti nopietna problēma mūsu jūrām un okeāniem, un uh, kā jau parlamenta priekšsēdētājs tikko teica, mums, no tā ir, jā, mums tas jānovērš, lai būtu vēl vairāk plasmasu jūrā nekā zivis nākotnē. Pakete fokusējas galvenokārt uz desmit uh, plasmasas eh, produktiem, eh, kas tiek bieži vien atrasta Eiropas eh, pie, piekrastais izkloti. Un parlaments ir ļoti strādā pie jautājuma, ka uh, tiek, nu, nedrīkstētu pieļaut, pieļaut tādus, kas ir uh, produktus, uh, kurus nevar noārdīt. Un eh, mēs esam izvērsuši kampaņu arī par šo, un esam strādājuši pēc tā ļoti ilgi. Dalību valstīm ir jāfokusējas uz eh, um, pārtikas iesāņojuma ražošanu un vienreizēs plasmas lietošanā. Un mums iesniedz arī uh, ieguldījums, lai mēs veidot tādas piekrastes, kas būtu tīras no plasmas atkritumiem. Esam veikuši arī lielus spēruši soļus priekšā. Un arī plasmasas dzērienu pudeles līdz domāju, ka šis pasākums eh, atstās arī ļoti lielu ietekmi tāda plasmas pudeļu novēršana un eh, ka šīs eh, pudeļas netiks vairāk atrast mūsu piekrastēs. Eiros parlaments ir bijis spējīgs pārliecināt dalību valstis. Līdz 2030. gadam visas dzērienu pudeles vajadzētu būt no 30% no pārstrādājumiem. Uh, plasmasā. Mēs sasniedzām arī ļoti būtisku pavērsienu ar plastikas cigaretes filtriem. Šeit ir eh, divi no desmit galveniem uzdevumiem, bet eh, tas nav tas var uh, pie, līdz 500 litriem ūdeni var saindēt šāda veida produkti. Un uh, šeit, protams, ir arī jārūpēs par to, lai būtu tīras piekraste šāda veida atkritumi nepiesaimjot jūras piekrastes. Un šeit, protams, arī ļoti būtisks politisks moments. To atbalsta arī mūsu pilsoņi un uh, pilsoniskā sabiedrība, lai būtu šādas uh, pārējas, pārmaiņas, un lai mēs pārietu tiešām uz šādu aprites ekonomiku plasmasas uh, ražošanā. Un uh, aprites ekonomika mums uh, tiešām pārvērst šīs atkrituma izgūstavis patiešām īstām zelta raktuvēm, kā to ekonomiski var izmantot. Un mums tad visi jāpārvērš zaļajā ekonomikā. Lies paldies jums par uzmanību. Un tagad Rikārdo Sarjāla Santos kungs, viņš ir Zilsvamsīs komitejas eh, deputāts. Lūdzu, runāt arī ne ilgāk par trim minūtēm. Demes Makli kungs to apsolīja un izdarīja. <laughs> Thank you. Okay. Uh, thank you very much. Uh... Jā, liels paldies. Pirms 20 gadiem Portugāles rakstnieks atklāja šeit festivālu ar vārdiem mana, uh, sakot ar vārdiem, mana valoda uh, šķērso jūras. Es tāpēc turpināšu portugāļu valodā. Tas veids, kā homo sapiens eh, cilvēks 20. gadsimtā izveidojās par galveno pārveidojošo spēku planētas geoloģijā, noveda mūs pie jaunā geoloģiskajā antropocentriskajā ērā. Un pātrinātās attīstības desmitgades uh, ir palīdzējušas mums pārsniegt četrus no deviņām planētas robežām. Jūras un okeāni, kas ir stabilizējošo elementi bioģeofiziskajos procesos, šobrīd ir ievērojami novājināti, un problēmas ir daudz vairāk tikai nekā pārliecīga zveja vai piesārņošana Okeāni cieš no acidifikācijas, no temperatūras pieauguma, kas novad pie termiskās ekspansijas un arī jūras līmeņa pieaugums, bioloģiskās daudzveidības eh, zaudējumi un arī eh, bezskābekļa zonu veidošanos. Pat, ja atsevišķi no šiem procesiem uh, Ehm, var šķist reģionāli, ir nepieciešams meklēt e, globāla veida reakcijas, jo jūras vīde nesakrīt un tai nav politisko robežu. E, e, Tāljūras, atklātās jūras apgabali, tiem ir jākļūst pār kopīgās politikas uzmanības centriem. Mums ir nepieciešams uh, koordinētas programmas jūras zinātnēs ne tikai, lai saprastu okeānu lomu globālajā sasilšanā un karbonu ciklā. Tam ir jābūt eh, kā apņemšanās pasākumam, kas eh, daudz vairāk iesaista valstis un reģionus. Eh, valstis ar vislielāko uh, Eh, pasliktināšanās risku ir vismazāk iesaistīti šobrīd šajos pasākumus. Tāpēc mums ir nepieciešams eh, pakāpeniski un konstanti pievērst uzmanību izglītībai, izglītošanai, izpētēji, lai jaunā pētnieku paudze un uh, iedzīvotāju paudze varētu vislabākajā veidā izmantot savas tiesības. Pulkstenis turpin tik šķiet, un tas neņem vērā laika joslas. Uh, 20. Um, ehm, gadsimta lielais pātrinājums var atstāt ļoti bīstamas sekas mūsu turpmākajai civilizācijai. Un tāpēc mums ir jāpievērš lielāku uzmanību paudzei, kura mobilizējas eh, progresam un apkārtējās vidas jautājumiem. Vēlos viņiem pateikties un uz viņiem ceru. Paldies! Thank you very much also for Liels paldies arī par eh, runas laika ievērošanu. Tagad nākamais runātājs ir Klaudija Monteiro de Agijaras kundze, transporta komitejas locekla. Lūdzu, trīs minūtes jums. Muito obrigada. Cumprimentar todos. Paldies. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, eh, komisāriem, parlamentāriešiem un citiem, kur izteicās. Un no šiem trim minūtēm man pāris sekundes ir jāizmanto, lai pateiktos. Uh, kolēģijai Gezinē Maisnerei pār visu viņas ieguldījumu zilaģā pasaulē, zilē ekonomikā, jūru un okeānu jautājumiem. Tāpat arī Rikārdu Santušu eh, vēlos pateikties un ietkarīgi no tam, ka uh, mēs pārstam atšķirīgas politiskās grupas, viņš ir viens no tiem portugāļiem, kurš ļoti daudz ir strādājis jūras jomā. Tāpat uh, aicina pievērst uzmanību visām tām iespējām, ko var piedāvāt jūras un okeānu, un arī pievērst šiem jautājumiem uzmanību domājot par Eiropas vēlēšanām, jo mēs uzskatām, ka parlamentam un komisijai ir jārīkojas saskaroties ar šiem lielajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, kā arī jānosauc aktīvisti, kuri strādā pie šiem jautājumiem, Devinu Borovu no iniciatīvas Blue World, kuri piedāvā konkrētas iniciatīvas šo problēmu risīšanai. Eiropas Savienība ir pievērsus lielu uzmanību, lai apkarotu plastmasu apjomu okeānos, tomēr skaitļi ir satraucoši. Mums ir jādomā par stratēģijām, kā mēs varam pie, uh, piemērot īsā vidējā ilgu, ilgā termiņā zvejniecības jautājums, apkarot atkritums. Eiropas Savienība tērē šo, šobrīd e, ārkārtīgi liela summa zilē ekonomikā, tomēr ir jādomā par elementiem, kas palīdz labāk izprast uh, jūras vidas stāvokli. Un mums ir arī jāatbalsta jūras potenciāls, un tas varētu būt kāds laika procesa turpināšanai. Mēs visi esam vajadzīgi, lai mēs varētu risināt šos milzīgos izaicinājumus. Mēs turpinām strādāt arī transporta komitejā, kur uh, tiek gatavot ziņojumi šai sakarā stratēģijai, lai varētu izmantot eh, šķidro dabas gāzi eh, kā degvielu jūras transportā, kā arī izmantot citas mazāk piesārņojušas degvielas un citas enerģijas formas. Tāpat arī mums ir eh, jādomā par starpsektoru pieju, kas ir koncentrēts uz integrētu jūrlietu politiku. Tāpat arī Jāgu Peitu Eh, kolēģis, kurš ļoti lielu uzmani eh, darbu ir ieguldījis eh, jūrlietu politikā. Un visbeidzot jāatzīmē ir atsevišķi otra perifērija reģioni jūras lietu kontekstā. Un arī to, cik ļoti būtiski šie aspekti ir cīņā pret uh, klimata pārmaiņām un, un par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Es vēlētos veidot vienā no ultraperifēriem reģioniem uh, centru cīņai pret jūras piesārņojumu. Es piedāvāju to veidot Madeiras salā, um, izveidot tādu centru, kas palīdzētu labāk risināt šo apdraudējumu un arī jāatgādina, ka Portugālē atrodas Eiropas jūlieta aģentīrā. Un noslēgumā vēlos mudināt visus komisiju, parlamentu, eh, nevalstiskās organizācijas, klātesošos jauniešus, lai mēs visi iesaistītos uh, cīņā pret jūras piesārņojumiem, atkritu, atkritumiem jūrā un lai mēs varētu katru reizi vairāk uzlabot un redzēt labākus jūras un okeānus. Paldies! Liels paldies, kolēģi, par šo ievērumu ieguldījumu. Tagad uzklausīsim būtisko sarunu partneru viedokļus. Ar prieku vēlos jūs viņu, ar viņiem iepazīstināt. Sākumā došu vārdu Tjago Pita Ekuņa kungam, kurš ir Oceāno Azul fonda izpildu direktors. Vārds jums eh, četras minūtes. Sure. Thank you, mother. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, godājamie parlamenta deputāti, Velskungs, eh, kolēģi komisijā, bijušie kolēģi, dāmas un kungi. Okeāna sistēma ir viskritiskākās eh, stāvoklī šobrīd uz planētas. Tomēr mēs redzam arī, ka cilvēku darbība ietekmē eh, okeāns, zaudē savas spējas saržot biomasu, ģenerēt skābekli un nodrošināt bioloģisko daudzveidību. Un Tādā veidā okeāns eh, piedzīvo ārkārtīgi dziļu apkārtējas vidas eh, krīzi, ko pagaidām vēl cilvēku rase nav izpratusi. Starptautiskā sabiedrība šobrīd nepiedāvā risinājumu, eh, lai varētu šo problēmu risināt. Un 2020. gads kļūs par robežpunktu nevis panākumiem, bet manis pārstāvētājai Oceāno Azul fond, fondam, kurš piedāvā risinājumus. Tāpat jāatzīmē, ka jaunā paudze pauž savas negatīvās sajūtas un frustrācijas, kā mēs arī to mēs redzējām jau uh, uzklausot jauniešu pārstāvjus, kurus teicās pirmīt. Ir jārīkojas kopā visiem. Apvienotās nācijas šobrīd uh, runā par to, ka Portugāla un Kenija varētu organizēt jaunu okeānu konferenci Eh, lai iztenotu ilg, 14. ilgtspējīgas attīstības mērķus. Un jāatzīmē, ka šeit ir runa pār problēmām, kas caur visdažādiem es aspektiem, un šim nolūkam mums ir jādomā par labāko painu, kā klimata pārmaiņu un okeānu saistošie aspekti, vai arī mūsu sabiedrības attieci, attīstības modelis, kurš lielā mērā ir atkarīgs no uh, dabas resursu ieguves un tā, to negatīvo ietekmu uz okeānu. Startautiskai sabiedrībai e, būs iespēja pieņemt aicinājumu darbībai sagaidāmai apvienoto nāciju okeānu konferencē, bet arī pilsoniskai sabiedrība ar savu atbildību. Mūsu nodibinājums strādā, lai veicinātu jaunas jūras pasargātos apgabalus, lai veicinātu ilgspējīgu zilo ekonomiku. Un šajā kontekstā ar prieku mēs jūs informējam, ka Azoru reģionālā valdība sadarbībā ar nodibinājumu Oceāno Azulu un veitu nodibinājumu ir pieņēmusi lēmumu eh, rezervēt 15% visas Azoru reģionas ekonomiskās zonas kā jūras pasargāto apgabalu, kas būs 7,5% no visa Eiropas Savienības jūras apgabaliem kopumā. Tāpat arī mēs paļaujamies uz to, ka Eiropas Savienība un komisija kopīgi ar Azoru salām īstenot šādas sat, uh, iniciatīvas ne tikai sadarbībā ar Portugālu vai Azoru salām, bet viscaur Atlantijas okeānu ziemeļa austrumu daļā. Dāmas un kungi, tomēr eh, Oceāno Sula iniciatīva nenozīmē to, ka mēs sasniegsim mērķus tikai ar okeānu pasargāšanas mērķiem. Mēs uzskatām arī, ka risinājums ir jāmeklē ekonomikā jo mūsu ekonomiskās attīstības modelis pierāda, ka tas neatbilst planētas ilgtspējīgas saglabāšanas nolūkiem. Ir jāmaina šis modelis, un tāpēc priekšnosacījums ir uzlūkot dabu kā kapitālu kā mūsu cilvēku sabiedrības dabas kapitālu. Ja daba kļūst par kapitālu, tāds Eh, ak, eh, dabas pasargāšanai ir jātiek uzskatītai kā ekonomiskai darbībai. Tas pieprasa eh, padarīt dabas kapitālu par bankā konvertējamu, kā to piedāvā Marija Damanaki ar zilajām akcijām. Par... Un šajā kontekstā līdzīgi tam, ko Eiropas Savienība ir eh, veiksmīgi īstenojas enerģētikas politikā, ir iespēja okeānu darba kārtībā attīstībai veicinot biznesu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību. Dāmas un kungi, jo vairāk mēs atliksim pasākumus uz vēlāku laiku, jo radikālāks eh, pārmaiņas būs vajadzīgas. Jauno uh, uh, paudžu pacietība izsīkst ir nopietni jāizturas pret okeānu krīzi un e, tā saistību ar jūras vides bioloģiskās daudzveidības degradē, degradēšanos. Mēs nevaram turpināt iet pa ceļu, kad ekonomiskā attīstība noved pie apkārtējās vidas degradācijas. Un, savukārt vēlāk šī degradācija novedīs pie turpmākās ekonomiskās recesijas. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Lielas paldies! Tagad vērsīšos pie profesora Vladimira Jabīnina, kurš ir starp valdību okeanogrāfiskās komisijas izpildu sekretārs un, un UNESCO di ģenerāla direktora asistents. Lūdzu, Jabīnina kungs, jums runas laiks. Paldies priekšēdētāji. Sākumā vēlos jūs apsveikt no UNESCO un ģenerāla direktors Audrio Zolēja vārdā. Šajās diskusijās es eh, piedalīšos neatkārtojot visu, kas tika minēts. Eh, tika pieminēta ANO globālā dimensija, kā arī zinātnes eh, nepieciešamība nākotnē mūsu okeāniem. Taču vēlos vērsties pie jauniešiem šeit. Manuprāt, tā ir lieliska profesija darboties okeāna zinātnes jomā šajā gadsimtā. Uh, Un pateicoties tam būs arī mazāk problēma klimatā. Tāpat vēlos arī uzsvērt, ka UNESCO starpvaldība okeanogrāfiskā komisija spēlē vienu no pamata lomām, lai vadītu darbu šajā jomā. Taču Eiropa patiesībā ir galvenais līderis zinātnes jomā, ņemot vērā kapacitātes. Mums eksistē trīs eh, spēka centri - Ziemeļamerika, Eiropa un Rietum klusais okeāns. Tātad mēs ar Eiropu sadarbojamies ļoti produktīvā veidā. Um, mēs saņemam Eiropas uh, novērošanas sistēmas, Eirogus uh, datus. Eiropā atrodas ļoti būtiskas datubāzes, piemēram, Emetnet. Mums ir lieliska sadarbība ar Eiropas komisiju, pateicoties uh, Māra ģenerāldirektoratam, izstrādājot globālo projektu par uh, jūras telpisko plānošanu, lai nodrošinātu to, ka viena trešdaļa no ekskluzīvām ekonomiskajām zonām līdz 2030. gadam tiktu vadīts balstoties uz zinātnes faktiem balstītiem pārvaldības un apsaimniekošanas plāniem. Inovāciju ziņā mums ir ļoti spēcīga ietekme no apvārsnes uh, 2020 un tā tālāk, un jo īpaši uh, novērošanas jomā mums ir ļoti daudz daudzsološu projektu. Kāda ir pašreizējā zinātnes situācija? Manuprāt, tas ir, uh, tā ir visbūtiskākā analīze, ko esam nesen uh, ieguvuši. Okeāna zinātnes ir pietiekami spēcīgs, lai varētu noteikt jā, problēmas, ar kurām saskaras eh, mūsu civilizācija. Mēs zinām, cik daudz oglekļa okeāns spēja absorbēt, cik daudz siltuma, cik daudz eh, skābekla var radīt, taču mēs vēl līdz šim nevarējām piedāvāt labus risinājumus. Situācija vēl joprojām paliek tāda, kāda ir, taču tas, kas notika 2018. gadā klimata pārmaiņu jomā, bija tāda, ka zinātne eksistēja, taču nebija vienošanās un rīcības, un tādēļ mums ir jārīkojas, lai zinātne varētu dot savu ieguldījumu, tas ir nepieciešams. Jūs redzat, ka ir dažādi projekti par ilgspējīgu attīstību, ka jāīsteno tādi zināts pasākums, nodrošināt reālus risinājumus uh, okeānu jūru veselībai. Uh, Runājot par to, ka Rikardo Rejo Santos piedalās šajā attiecīgajā darbā, vēlos jums īsti pastāstīt par konkrēto plānu. Mēs gribam panākt modernizētu jomu, īstenošanu, kartēšana, datu apkopošana, ekosistēmu izveidošana, tālu jūras ekosistēmu izveidošana, dažādu katastrofu pārvaldība un tam līdzīgi jautājumi. Mūsuprāt, mūsu ieguldījums ir veicis okeāna izpratnes veicināšanu visā pasaulē. Šīs modernās tehnoloģijas un projekti dos iespēju dažādiem panākumiem, piemēram, piekrasts jomu pāraudzībā, man, pārvaldībā, um, jūras uh, telpiskajā plānošanā. Zinātni profesionālā veidā tādējādi palīdzēs tām darbības jomām, kas okeānus iesaista peļņu gūšanā, tātad apdota ekonomikā, taču um, netraucēt okeānu veselību. Šāds ir mūsu mērķi mūsu organizācijā. Drīz arī notiks globālā tikšanās par zinātnes indikatoriem okeāna jomā Kopenhāgenē maijā, tāpat arī konference, kuru pieminēja Tiago, koncentrēsies uz aktīvo rīcību, balstoties uz zinātnes uh, atzinumiem. Ceru, ka jūs eh, šo manu vēstījumu uztversiet ļoti nopietni par to, cik zinātne ir būtiska. Mums ir arī savs uh, sauklis. Mēs runājam par to okeāniem, kas mums ir nepieciešama, bet tagad mēs runājam par zinātni, kas mums ir nepieciešama. Paldies! Liels paldies! Ļoti iedvesmojoši! Un tagad es došu vārdu profesoru Pīteru Hercikungam, kurš ir Geomar Helmholca centra okeāna pētniecībai izpildirektors Ķīlē, Vācijā. Lūdzu, Hercikungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos dalīties ar pāris pārdomām ar jums par veseliem tīriem okeāniem un jūrām, balstoties zinātniskajām aplēsēm. Un sākšu ar šo skaitli, ko jūs dzirdējāt, jau šodien vairāk kārt 70%, kas, eh, kuras klāja okeāni mūsu eh, zemē. Šeit ir iekļauti visi okeāni, visas jūras, Tātad 70% no mūsu planētas ir um, klāti ar jūras ūdeni. Tādēļ mēs dzīvojam uz zilās planētas, nevis planētas, kuras skar tikai sauszeme. Tātad okeāni mums ir būtiski ne tikai šo izmēru dēļ, bet arī dēļ tās ietekmes, ko rada kā lielākā ekosistēma uz planētas. Un mēs jau šodien dzirdējām, ka skābeklis ir būtisks jautājums. Uh, Okeāni nodrošina 50% no mūsu ielpotā skābekļa. Un šeit par to varam pateikties okeāna mikroorganismiem. Ja šie mikroorganismi mums nesniegtu šādu pakalpojumu, mēs nespētu elpot un neatrastos šajā zālē. Tātad tā ir ļoti būtiska funkcija, ļoti nozīmīgs pakalpojums. Tāpat arī okeāni uzņem 30% no kopējās CO2 izmešu daudzumu kopš industrializācijas sākuma. Uh, un 30% no CO2 nozīmē to, ka mēs šodien nerunātu par 1,5% mērķi, bet mēs runā, dzīvotu 3 līdz 4% realitātē. Tādēļ uh, okeāni mums ir izdarījuši milzīgi pakalpojumi, taču tas, protams, maksā, kā jums zināms, CO2 uz, absorbēšana uh, okeānos veicina skābināšanos, un šādā ziņā mums par to ir jāmaksā. Tāpat arī okeāni. Uh, absorbē milzīgu karstumu, jo mēs uh, sasildām planētu un, protams, nodrošina arī pārtika miljardiem cilvēku. Tātad okeāni mums ir ārkārtīgi nozīmīgi, to jau esam arī dzirdējuši agrāk. Un okeāni patiesībā nodrošina dzīvības planētas planēta ir kā atrodas intensīvajā aprūpē, taču mēs eh, kā ārsti nerūpējamies par mūsu okeāniem. Mēs okeānus tikai arvien vairāk noslogojam, piesārņojam, eh, skābinām, samazinām skābekli. Ļoti daudziet pieaug zonas, kur skābeklis ir samazināts. Pieaug jūru līmeņi. Mēs piesārņojam okeānus ar plasmasu. Uh, ķīmiskajiem atkritumiem, organiskajiem un citiem atkritumiem un piesārņotājiem. Tāpat arī mēs kaitējam mūsu okeāna bio daudzveidībai. Mēs vēl nesam pilnībā izpētījuši okeānu visu biodaudzveidību, bet jau ļoti daudz sugas esam negatīvi ietekmējuši. Tāpat arī uh, pārzveja ir veicinājusi dažādu sugu pārmērīgu parādīšanos. 2050. gadā mums uz planētas būs par 50% vairāk cilvēku - 10 miljārdi. Tas nozīmē to, ka šie 50% uh, eh, vairāk cilvēku būs nepieciešami par 50% vairāk pārtikas, enerģijas un resursu. Un daļa no tiem ir jānodrošina okeāniem. Tātad spiediens uz okeāniem pieaug, strauja, un mums ar to jātiek galā. Veselīgi okeāni, veselīgiem cilvēkiem. Manuprāt, tam ir nepieciešams vairāk uz risinājumu balstītas pētniecības. Pamat pētniecība ir pamats visam, taču mums ir nepieciešama pētniecība, kas virzītos uz risinājumiem, vairāk pētniecības koordinācijas un vairāk mētiecīgāka finansējuma, lai mēs varētu sasniegt reālus produktus un rīcību. Eiropā ir nepieciešams labāk pārvaldīt uh, mūsu okeānu glābšanu turpmākajām paudzēm uz šīs planētas. Manuprāt, tos jau arī ir ticis minēts agrāk. Un noslēgumā vēlos būt tāds provokatīvs, jo vienmēr sev uzdevu jautājumu, kādēļ ir Eiropas kosmosa aģentūra, bet nevis Eiropas okeāna aģentūra. Un tā kā tas ir ļoti dedz, de, tegoša problēma, kā mēs šodien to dzirdējām, mums ir jārīkojas, tad varbūt ir tiešām pienācis laiks vairāk redzamībai, vadībai, rīcībai no Eiropas puses, kad runa ir par mūsu jūru un okeānu glābšanu. Liels paldies! Liels paldies! Tagad esam sasnieguši mūsu paneļa noslēgumu vēlos pateikties visiem dalībniekiem. Mēs centāmies nodrošināt pēc iespējas visaptverošāku pārskatu par to, ar ko mēs riskējam, ja mēs uh, nopietni uztveram mūsu okeānus un to devumu. Un tagad vēlos dot vārdu manam kolēģim Henkel kungām, kurš ir Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas eh, komitejas vicepriekšsēdētājs un kas vadīs turpmāko paneli par ilgspējīgu zilo ekonomiku. Lielas paldies jums! People are getting ready to vote in the European elections in May. Whoever you are, wherever you are, you can get involved.